Beldera ziņojumu Fatuco kungs. Viena minūte. Es atgādinu, viena minūte. Fatuco kungs, lūdzu. Lūdzu. Priekšstādājs kundze. Paldies par doto iespēju. Es uh, vēlos ļoti labprāt izteikties un skaidrot uh, mana nostāja. Runāju plenārs sēdē, kurā tik daudz deputāti ir 27 dalību valsts deputāti strādā, reti, kad zāle ir bijusi tik pilna. Es vēlos par uh, Belderkunga ziņojumu runātās ir tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumu Balkānu valstīm, un vēlos uzsvērt to, ka Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk vajadzētu rīkoties tā, lai šīs valstis uh, būtu Eiropas Savienības dalība valstis. Uh, Un esmu pārliecināts, ka ne ekonomiskajam atbalstam būtu jābūt vēl lielākam nekā pat labam. Un ka patiesi mums vajadzētu izsmelt visas iespējas un ka komunikācijai starp Eiropu un Balkānu valstīm jāuzlabo, jāuzlabo turismu jomā sadarbība un uh, jāveicina gan jauniešu, gan arī uh, pensionāru dzīves līmenis. Paldies! Tagad priekšstādāji turpinām ar Maka Gīnecas kundzes uh, ziņojumu. Bako kungs, vienu minūti. Monsieur Bako! Bako kungs, lūdzu. I'm here. Is he? Il n'est pas là, Monsieur Bako. Si, si, il est là. Ah, c'est 783. Bon, je donne la parole. Nu, katrā gadījumā dodu vārdu uh, Harkinas kundzei. Uh, Paldies, priekšsēdājs kundze. Sākumā vēlos, uh, lai ieraksta protokolā to, ka Makgines ziņojuma balsojumā nospied nepareizo po, eh, balsojumu pogu. Es esmu par šo ziņojumu, bet mēģināšu eh, šo kļūdu vēl skaidrot tehniskajiem dienestiem. Īpaši vēlos uzsvērt to, ka kopēja lauksaimniecības politika jābūt eh, virzītai uz pārtikas spējamības nodrošinājumu. Mums ir nepieciešama drošība un stabilitāte. Atbalstu arī to, ka. Uh, Mm, tirgus viens pats nespēja nodrošināt uh, tādu situāciju, ka ražotājiem būtu pietiekami daudz līdzekļu darbu turpināšanai. Un vēlos arī, lai tiktu izvērtēta pārtikas uh, piegādes drošība. Ja mēs raugamies uz Eiropas Savienības mm, piedāvājumiem, piemēram, arī uh, augu aizsardzības. Uh, programmās ir nepieciešams seku no vērtējums un arī pārtikas drošība ir jāievēro šo darbu veicot. Paldies! Tagad nākošā runātāja Magines kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties kolēģiem par atbalstu par balsojumu šajā ziņojumā, arī Harkins kundzei par viņas atbalstu. Jo tas ir ļoti skaidrs paziņojums, kā parlaments domā par lauksaimniecības politiku, un tas ne tikai Eiropas, bet arī globālā līmenī. Un tas ir būtiski. Tiek prasīts, lai lauksaimniecības politika tiktu. Uh, um, piemērota jauniem izaicinājumiem un attīstībai jaunatīstības valstīm. Un viens miljārds eiro, ko Eiropas Savienība ir gatava sniegt pārtikas atbalsta programmām, ir solis pareizajā virzienā. Es atbalstu patiesi šo ziņojumu un es domāju, ka tas ir paraugs nākotnē un paraugs tam, kā mēs redzam attīstību lauksaimniecības jomā. Pārtikas programmas. Uh, nav ļoti aktīvi uh, izmantots, bet desmitiem tūkstoši bērnu mirst no nepietiešamas uh, pārtikas uh, iegus, un uh, tas ir nepieļaujami. Paldies. Nākošais runātājs Sandberga kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze, paldies par. Uh, iespēju skaidrot, kādēļ atturējos balsojumā par Makginesas ziņojumu. Protams, ka mēs šeit runājam par ļoti būtisku punktu par vispārējo nodrošinātību ar pārtiku. Ir ļoti būtiski, lai mēs varētu garantēt uh, pārtiku tiem, kas uh, cieši badu, jo viņiem nav pieejama pārtika. Es neesmu pret to, bet problēma ar šo ziņojumu manā skatījumā ir tāda, ka mēs runājam par uh, KLP, bet nerunājam par to, ka absolūti nepieciešams ir uh, reformēt uh, šo KLP, jo tā nesniedz, uh, neizmanto visas iespējas, tā nav arī Lielbritānijas interesēs, un šo slogu jāņem no Eiropas nodokļu maksātāju pleciem, un tad mums būs mazāk problēma. Šī ziņojuma mērķis ir pareizs, bet uh, šim ziņojumam neizdodas izskatīt šī, šīs problēmas pamatu. Nākošais runātais - Sikerska kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kundze, es vēlos skaidrot uh, Makgines kundzes uh, balsojumu uh, un nostājas par to. Pārtikas produktu uh, cenas izmainās un negatīvi ietekmē mūsu politikas kopumā. Šī cēnu pieaugums negatīvi ietekmē tos, kam ir zems ienākumu līdz līmenis. Uh, Un tie ir cilvēki, kas lielāko daļu no uh, um, saviem ieņēmumiem izdod uh, pārtikai. Šādi cilvēki ir gan jaunatīstības valstīs, gan arī Eiropas Savienībā, un viņiem ir jāpiemēros jauniem apstākļiem, un mums jārīkojas, lai šīs problēmas labāk uh, varētu atrisināt. Mums jāsamazina tirgus uh, regulējošie instrumenti un to aptvērums. Un, uh, Um, mazāk izdevumu lauksaimniecībā um, jāsaist ar kopējo finanšu politiku, un mums uh, ir, būtu labi, ja FAO, ANO um, pārtiks programmu pāraudzītu pārtikas cenas un šajā jomā darboties. Domāju, ka mums ir nepieciešama starptautiska sistēma pārtiks produktu uzglabošanai. Paldies! Nākošais runātājs Kamalkungs. Paldies, priekšsēdājas kundze, par iespēju skaidrot, kādēļ arī es atturējos šajā balsojumā. Vairākums šajā zālē, vienalga kādu politisko spektru pārstāv, viņi teiks, ka pārtikas. Uh, vispār nenodrošinātība ar pārtiku ir uh, nozīmīga, bet ko tas nozīmē? Daudziem no mums uh, vispārējā nodrošinātība ar pārtiku nozīmē to, ka cilvēkiem visā pasaulē jābūt pietiekam um, pārtiks daudzumam. Un citi ar to uh, Uh, aizklāja protekcionismu. Viņa skatījumā tas nozīmē mm, tikai to, ka uh, Eiropā šī vispārējā nodrošinātība ar pārtiku jāgarantē. Mēs visu laiku runājam par vietējo ražošanu, tas nozīmē, ka mēs vēlamies novērst izvešanu, pārtiks produktu izvešanu no uh, daudzām valstīm, bet no otras puses ir uh, daudzas augstas kvalitātes. Uh, fermas un ražotnes arī trešās pasaules valstīs, kuras varētu pārdot produktus šeit. Un runātais tiek pārtraukts. Hītons Heres. Priekšsētājs kundze, es varu piekrist tam, ko teica iepriekšējais runātājs Kamalkungs. Es atturējos, jo balsoju kā politiskā grupa, bet jūs zinat, ka. Uh, vispārēja nodrošinātība ar pārtiku ir nozīmīgs temats, tādēļ brīnos par to, kā izturamies pret šo jautājumu, jo šajā ziņojumā runājam un tika balsots par to, ka mēs praktiski balsojam par problēmu, kur paši esam radījuši, un mēs, piemēram, tikko balsojam arī par direktīvu par. A, a, auga aizsardzības līdzekļiem. Mēs taču uh, iepriekšējo ziņojumu šo uh, pā, vispārējo nodrošinātību ar pārtiku iznīcinājām ar nākošo balsojumu par auga aizsardzības līdzekļu lēšanu tirgu, nu burtiski pēc trim minūtēm. Tas taču ir ļoti savādi, kā mēs šeit balsojam parlamentā. Paldies. Nākošā runātāja Dāles Kondze. Paldies. Priekšstātais Kondze. Bāžas Un uh, rūpes, uh, kas ir saistītas ar vispārējo nodrošinātību ar pārtiku, ir saistītas ar attīstību un ražošanu jauntīstības valstīs. Mēs no Eiropas Savienības varam eksportēt uh, pārpārlikušo uh, produkciju Un šādi uzlabot situāciju mēs vienkārši brīnamies arī dažkārt par cenām. Un dažkārt tiem, kam ir mazāk izdevīgi apstākļi, cenu veidošanas politika ir ļoti savāda. Mums jābūt uzmanīgiem šajā jomā. Mums jārīkojas atbilstoši vides standartiem un arī globālā kontekstā jānodrošina vispārējā uh, attīstība. Paldies! Nākošais runātājs Bako kungs. Tagad Vēlos runāt par kopējo lauksaimniecības politiku un vispārējo nodrošinātību ar pārtiku. Ar šo jautājumu nodarbojamies intensīvi parlamentā, runājam bieži par šo jautājumu. Ražošanas intensitāte ir ļoti nozīmīga, darba ražīgums un pārmēr, pārmērīgi saražoto uh, produktu, gan eksporta, gan arī uzglabāšanas jautājumi ir tie, kas ir ļoti nozīmīgi, kuriem pievēršam īpašu uh, uzmanību. Un mums ir vienkārši jāapzinās arī par lauksaimniecības nozīmi, cik liela ir lauksaimniecības nozīme mūsu sabiedrībās. Mums ir sistēma mātiski jāraugās, lai kopējā lauksaimniecības politika tiktu korekti pielietot. Mums jāuzlabo situācija pastāvīgi. Jaunā uh, Kopējā lauksaimniecības politika un tās ieviešana jāveicina arī jaunajās dalību valstīs. Priekšsēdētāji nākošā uh, runātāji par, runātājs par Lichtenbergas ziņojumu. Jā, protams, mēs šeit runājam par Eiropas Savienību un praktiski par uh, būtiskākajiem jautājumiem. Mēs runājam par to, ka būs vairāk līdzekļu, lai pārliecinātu sabiedrību, lai balsot par Lisabonas līgumu. Īrijas eh, balsojumā skaidri redzējām, ka viņi nevēlas šo ziņojumu, eh, šo līgumu. Un ja cilvēkiem Lielbritānijā būtu šī iespēja un viņiem tāda iespēja būtu jādod, tad. Uh, eh, Britu iedzīvotāji arī masīvi balsotu pret ziņojumam ir, eh, vai šai vēstī jābūt pilnīgi skaidrai un to jāuzklausa Eiropas Savienībā. Cilvēki nevēlas, cilvēki patiesi nevēlas šo ziņojumu, viņi nevēlas vēl lielāku kontroli, kas nāk no Brisās un Strasbūras. Cilvēki vēlas pašu valdības, pašu likumdošanu, lai pieņemtu lēmumus. Un tik ilgi, kamēr šis vēstījums nav skaidri pienācis un nav skaidri izmantots un nav skaidri pielietots, lai cilvēkus pozitīvi noskaņot, uh, tad uh, izmaiņa nebūs un cilvēki nebalsos savādāk. Priekšsēdētāja nākošā runātāja Harkins kundze. Priekšsēdētājs kundze, paldies par vārdu. Ziņojums ir izcili labs. Mums ir uh, jāveicina ciešāks saites starp Eiropas Savienību un pilsoņiem. Pilsoņi jāiesaist dažādos uh, projektos. Ir divas. Uh, demokrātijas un divas pilsoņu iesaistīšanas iespējas participatīvā un reprezentatīvā demokrātija. Katrā dialogā ir divas puses, un dialogam jābūt apusējam un bagātinātam. Mums jāievēro pilsoņu viedoklis, tam jābūt plaši ievērotam e, iedzīvotāju vidū. Miljons iedzīvotāju pārakstīja vienu no petīcijām, un nepiekritīšu pēdējiem runātājiem, jo ja Lisabonas ziņojums tiks pieņemts, tad mums patiesi būs iespēja iesaistīt pilsoņus. Un, uh, tas būs nozīmīgāks un saprātīgāks risinājums. Mums parlamentā jāparūpējas par to, lai Lisabons līgums tiktu pieņemts un īstenots. Paldies! Nākošais runātājs Hanan Kungs. Paldies, priekšsētājs kundze! Runājot par šo ziņojumu, daudz ko jau redzam. Tās ir perspektīvas, kā veidosies uh, dialogs un kā tiks īstenots Lisabonas līgums. Liekas, ka aizvien uh, par to jārunā, bet trīsreiz šo līgumu noraidīt, tas nav stājies spēkās. Noraidījums bija dažāds 75%, francūži 65%, Nīderlands un uh, pie 60%, 50% īrijas uh, balsojumu. Uh, balsojumā teica nē. Bet kādas tad ir šī ziņojuma attīstības perspektīvas? Tie balsotāji, kas šo dokumentu īsti labi nesaprata, viņi arī nesaprot to, kā mēs, mēs nevaram šeit veidot jaunu propagandas budžetu, lai cilvēku mainītu savu viedokli. Es domāju, ka šī ideja nav laba. Dialogā iesaistās divas puses, un Eiropas Savienībai jābūt spējīgai uzklausīt un īstenot uh, to, ko ir uzklausījis. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs Konsa Kamalkungs, uh, ka es varu skaidrot, kādēļ es uh, balsoju tā, kā balsoju. Es lasīju uh, šo uh, ziņojumu viesrakstu Un atcerējos Mahatmas Gandhi vārdus, kā viņš vērtē rietumu civilizāciju. Viņš teica, ka tas ir visnotaļ veiksmīgs domgājums. Jā, uh, šo pašu var teikt par šo dokumentu. Ja mums patiesi būtu dialogs ar pilsoņiem, ja šis dialogs būtu īstens, tad tā būtu doma apmaiņa abos virzienos. Bet, ja mēs runājam šeit par finansējumu, lai skaidrot Lisabonas līgumu, tad redzam, ka šeit ir tikai organizācijas domātas, kas aizstāv šo nedemokrātisko līgumu līgumu. Ir daudz organizācijas, kas ir pret to, un cik daudz tad saņems naudu uh, no šī finansējuma. Nav šāda īsta dialoga bijis, un pilsoņiem, uh, ja viņiem būs iespēja Eiropas Savienībā, tad viņi arī turpinās balsot nē. Paldies. Uh, tagad uh, turpinam uh, ar uh, skaidrojumiem. Gerēro kundzes ziņojums. Vārds Kamalkungam, lūdzu. <laughs> Can you just remind me what it was on? Sorry. Oh. Atvainojiet, bet par ko mēs runājam? Ā, par zivsaimniecību. Labi. Jā, paldies arī par jūsu pacietību šeit parlamentā. Es vispār šo jautājumu nemaz negribēju runāt, bet man ir tik daudz, kas sakāms un visi šie balsojumi. Uh, par zivsaimniecību un ilgspējīgu attīstību, jā, tas viss ir būtiski, bet ir pretrunīgs šis ziņojums. Ja mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, tad eh, jārunā par eh, tie, īpašam tiesībām un arī par tirdzniecību. Paraudzīties uz tām, paraugoties uz tām valstīm, kurās zvejnieki var eh, zvejot, viņiem ir šīs tiesības, kas tiek mantotas paudzes paudzē. paudzē. Un tādi mākslīgi pasākumi, kas tiek uzspiesti, tie nav uh, veiksmīgi. Tādēļ ir samazinās uh, uh, zivju krājuma daudzums. Tagad mēs pārtraucam uh, uh, balsojumu, un balsojums tiks uh, turpināts pēc svinīgās sēdes. Īsts pārtraukums.